Jums ir daži brīži laika, jo Kunder, Kunders kungs vēl nav ieradies. Viņam vajadzētu būt pirmiem runātājiem. Très bien. Donc nous allons commencer. Euh, Labi, tad sāksim ar jums, euh, jo padoms euh, pārstāvis vēl nav ieradies, tātad lūdzu, jūs varat izteikties. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, ja mēs runājam par G7 uh, samitu Japānā, es tiku lūgts pārstāvēt šodien uh, komisiju un pastāstīt par dažādām prioritātēm. Uh, Protams, jāsaka, ka ekonomiskā situācija ir ļoti svarīga un neskatoties uz uh, sarežģītajām uh, globālajām peripētijām, izaugsme Eiropas Savienībā pagājušajā gadā sasniedz 2% un īstenībā šogad uh, pat uh, rādītāji pārsniedz ASV vērojamos. Diemžēl joprojām dažās dalību valstīs bezdarbs ir pārāk augsts, bet atkal Citās valstīs tas ir ļoti zems, um, ņemot vērā griezumu piecu gadu garumā. Ir radīts arī jaunās uh, darba vietas, atgriežas konkurence, uzticība, atkal bankas sāk izsniegt kredītus, bet mums ir jābūt tik un tā modriem. Un mums ir jāņem vērā arī citas attīstības tendences. Jāsaka, ka atkal ir jauni tirgi, kas attīstās ļoti strauji un tie nozīmē milzīgu konkurenci Eiropas Savienībai. Izaugsmi ir, protams, atkarīgi no iespējām, ko radām mēs paši. Ir jābūt ieguldījumiem, struktūra reformām un atbildīgam valsts finansējumam. Mums ir jāsaprot, kas ir likts uz spēles. Eiropas parlaments šajā stratēģijā var darīt ļoti daudz, uzlabojot situāciju šo investīciju plānu palādu nolaižot, un mazākā viena gada laikā mēs jau runājam par 100 miljardiem eiro, kas piesaistīti jaunās investīcijās un ir iespējams piešķirt finansējumu, ņemot vērā labākus uh, noteikumus, vairāk kā 140 tūkstošiem MVU rodas struktūrāls pārmaiņas, un līdz ar to Eiropas investīcijas uh, Eh, tagad tiek iekustinātas un ir vairāki vērienīgi projekti, bet eh, tiek finansēts drīzāk vairāk mazu projektu nekā, daudz, nekā daži tādi milzīgi problēma. Projektu ir jāatbalsta struktūrālās reformas. Mēs redzam, ka Eiropas investīcija banka labāk sadarbojas ar startautiskām institūcijām. Un jāsaka, ka beidzot investīcijas kļūst tādas, kādām tam vajadzētu būt. Mūsu fonds. Uh, Mm, arī eh, finansē izpēti jaunai ārstēšanai, Alzheimer slimībām, tiek tāpat domā aktivitāte, lai samazinātu maksājumus rēķinus, un nauda tiek aizdota jaundibināmiem uzņēmumiem, kas pēc tam atkal rada darba vietas. Jāsaka, ka arī eh, G7 darba programmā mēs runāsim par investīcijām, un mums ir ar ko lepoties. Mēs varam, arī varam kaut ko pastāstīt par Grieķiju, te arī ir labas ziņas. Mēs tik daudz cīnījāmies pagājušajā gadā, lai Grieķija paliktu Eirozonā, un jāsaka, ka dati tagad tagad ir labāki nekā bijām prognozējuši, un 2016. gadā jau otrā pusē ir gaidām izaugsme. 2015. gadā samazinājās arī bezdarbs un 0, par 0,7% eh, bija vērojams pārpalikums budžetā, un tas, protams, rada labas nosacījums ilgspējīgai attīstībai un stabilām investīcijām, un Grieķija joprojām ir eirozonā. Mēs arī eh, šo nedēļu vienojāmies par programmas eh, turpmāku finansēšanu un diskusijas par parādu slogu samazināšanu jau ir uzsākušās. Mēs tādā veidā pierādām, ka esam daudz ko darījuši un arī Grieķijas pilsoņi ir uh, nesuši smagu nastu. Mēs, protams, esam pārliecināti, ka starptautiskie investori uh, arī at, atgūs uh, uzticību Grieķijas tirgumu. Es vienmēr ir aizstāvies globālu ekonomiku ar uh, konkrētām normām. Uh, caurskatāmību, godīgumu. Un mēs vēlamies eh, savu parādu praksi eksportēt visā pasaulē. Šonedēļ samitā mēs turpināsim rīkoties tāpat kopīgi ar partneriem no G7. Mums ir jādemonstrē, ka globālā tirzniecība ir iespējama pilnīgi visur, nevien uh, visā, visās valstīs, bet arī katrā sabiedrības daļā mēs apzināmies, ka globalizācija uh, Um, dažus nostāda pie uzvarētājiem, dažus zaudētāju pusē. Tieši tādēļ mums ir nevis jāmaina, uh, ne tikai jāmaina spēles noteikumi, bet arī jāsaka, ka ilgtermiņa labklājīga ir atkarīga no atklātības, no apmaiņas. Pagājuši gadu Eiropas Savienība arī daudz darīja nodokļu caurskatāmības jomā. Ir arī jauns uh, nolīgums panāks par nodokļu likumdošanu, tāpat arī par uh, ziņojumiem par valstīm. Katram ir jāmaksā eh, nodokļi un jādara tas godīgi. Kopīgi ar G7 partneriem jāgarantē, lai visi globālā mērogā par to vienotos. Ja visas dalība valstis piekritīs veidot patiesā labuma guvēju uh, atklātos reģistrus, tas daudz nozīmēs atklātības un caurskatāmības labā, un tie, kas uh, vēlas sabiedrībai slēpt savu ienākumu līmeni, ir jāpanāk, lai viņiem nebūtu kur slēpties. Uh, Brīvai tirzniecībai jābūt godīgai tirzniecībai. Es varu pateikt, ka Eiropas komisija vēlas pietiekamu labu, robustu tirzniecības aizsardzības sistēmu. Ja kāds deformēs tirgu, mēs sāksim rīkoties. Mēs vēlamies uh, arī cīnīties pret dempingu Eiropas tērauda nozarē. G7 uh, mēs teiksim, ka valstīm ir uh, jāparūpējas, lai nebūtu pārprodukcijas. Uh, un ir arī jāparūpēs, lai visi eh, šos noteikumus pildītu. Tagad par globālo bēgļu krīzi. Tā arī ir, protams, eh, G7 programmas augšgalā. Komisija jau no paša sākuma teica, ka tikai globāli risinājumi būs efektīvi. Parlaments atkal varēja izstrādāt tādu Eiropas stratēģiju, kas ir visaptveroša, glābjot cilvēkus jūrā, piedāvājot humano palīdzību, uh, spēcinot robežas, uh, sniedzot solidāru roku vis uh, vairāk skartajām valstīm, atgriežot migrantus viņu dzimtenēs un radot drošas sistēmas patvērumu meklētājiem Eiropas Savienībā. 2015. un 16. gadā ES ir piešķīrusi vairāk par 10 miljārdiem eiro, lai šo krīzi varētu labāk pārvaldīt. Pateicoties stratēģijai, mēs esam ieguvuši nedaudz atāpas laika, lai varētu drošāk raudzīties nākotnē. Kopīgi ar saviem partneriem mums ir jāstrādā pie globālas reakcijas, globālas rīcības plāna. Ir, protams, jācīnās pret migrācijas pamata cēloņiem. Eh, valstu kvotu programmu pārdalīšanas produktu kvotu programma ir uh, akūti nepieciešama un nevar pieļaut, protams, ka cilvēki turpina riskēt ar savu dzīvību, lai ierastos Eiropā. Uh, Tādā veidā vislabāk varēsim cīnīties pret cilvēku kontrabandistiem un atdot cienīgus dzīves apstākļus tiem, kam ir nepieciešama mūsu aizsardzība. Un daži vārdi par klimatu un enerģiju noslēgumā. Šīs nedēļas samits ir pirmais plašanās. Tagad sāksies patiesais darbs, modernizējot savu tautsaimniecību. Mums arī jāpadomā par saviem patēriņa modeļiem, kā tos mainīt, kā tos padarīt taupīgākus un resursus saudzējošākus. Eiropas uh, galvenie lielākie uzņēmumi arī maina savus uzņēmēju darbības modeļus, radot jaunas darba vietas, veicinot investīcijas. Eiropas Savienībai ir jābūt pietiekami ambiciozai, lai tā varētu būt uh, pasaules līderis atjaunīgo energo avotu ražošanā. Jāsaka, ka tagad šajā nozarē ir nodarbināts viens miljons cilvēku un vairāki miljārdi eiro ir kopējais apgrozījums. 40% atjaunīgo tehnoloģiju jomā izdoto patentu ir izsniegt tieši Eiropas Savienībā. Un jāsaka, ka subsīdijas fosilajam kurinājumam bija gandrīz 500 miljārdi eiro. Nu, tās atkal ir sliktas ziņas. Šausmīgi daudz naudas tiek izniekots, iztērēts ar tādiem nepārāk labiem mērķiem. Un jāsaka, ka G7 ir jārunā par šo problemātiku. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, gaidot samitu Japānā, mums ir arī jāpadomā par labāku savu pūliņu koordināciju globālā līmenī. Mums ir jādomā par ekonomiku, eh, migrantu krīzi un G7 valstīm ir jāstrādā kopīgiem spēkiem. Eiropas Savienība turpinās strādāt pie tādas globālas tautsaimniecības, kurā valda normas. Mēs vēlamies arī saglabāt atklātu sabiedrību ar drošību un brīvību un šajos nedrošajos apstākļos apstākļos, tas patiešām ir izšķirīgi svarīgi. Paldies! Merci, monsieur. Nous allons commencer les prises de... Jā, tad tagad eh, dosim eh, vārdu Rangel kungam no Tautas partijas lūdzu. Pusotra minūte. Muito obrigado, senhora presidente. Eh, em primeiro lugar, queria... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmām kārtām gribēju teikt labdien Timerman kungam. Un jāsaka, ka G7 darba kārtība ir ļoti iespaidīga. Japānas valdība tur iekļāva ļoti daudz darba kārtības punktu. Nu, es runāšu par dažiem no tiem. Pirmām kārtām investīcijas. Eiropas Savienībai ir jācenšas darīt vairāk. Ar Junkera plānu vien nepietiks, manuprāt lielākās Eiropas Savienības tautsājumniecības Francija, apvienotā karalista Vācija, Itālija jau ir nākušas klajā ar saviem piedāvājumiem, bet tiem jau ir jāsako konkrētiem darbiem. Mums ir jāprūpējas par patiešām revolucionārām investīcijām, kas ļaus uh, atkal atkopties un plaukt Eiropas un globālajām ekonomikām. Obama nesen teica, ka G7 valstīm savas pilnvaras un vara ir jāizmanto ļoti uh, lietpratīgi. Tālāk, ja mēs runājam par nodokļiem, par fiskāliem jautājumiem, nodokļu paradīzēm, mēs arī noteikti varam darīt daudz, daudz vairāk, un uh, arī uh, tas ir iespējams G7 līmenī. Un Arī citām valstīm, ne tikai Eiropas valstīm, ir jārisina bēgļu krīze. Japāna nevar stāvēt maliņā. Un tālāk zika vīrus. Mēs tik daudz esam dzirdējuši par ebolu, bet Zika vīrusa pirmās pazīmes jau ir atrasts Eiropas uh, dienvidos. Vai jūs pieņemat Zanīkunga uh, zilās kartas jautājumu? Lūdzu, 30 sekundes jums. köszönöm szépen a lehetőséget. tisztelt képviselő úr ön kellő eh, hangsúlyokat adott. Paldies, godātais kolēģi. Jūs norādījāt, ka ekonomikai ir eh, jāpiešķir pienācīgā nozīme, bet vai jūs nedomājat, ka eh, tuvojošais pasākums ir um, um, unikāla iespēja Eiropai likt saprast, ka šoreiz Eiropai ir vajadzīga solidaritāte arī uh, tāpēc, ka citi spēlētāji, um, šeit es domāju par uh, migrāciju, ka uh, tā ir īpaši Eiropas uh, problēma, un tā nav tikai mūsu atbildība. Tātad vai jūs neredzat iespēju šajā samitā apspriest arī solidaritāti? Muito obrigado pela sua pergunta. Aquilo que eu disse é exatamente. Paldies par šo jautājumu. Es teicu, ka runājot par ekonomisko atkopšanos, attīstīt valstīm vajadzētu veicināt investīcijas, palīdzot uh, arī tām valstīm, kam neklājas tik viegli. Tas attiecas arī uz Eiropu, runājot par bēgļiem. Eiropai nevajadzētu mēģināt risināt šo problēmu vienai pašai. Mūsu uh, kolēģi, mūsu sabiedrotie varētu darīt daudz vairāk, jo mēs jau darām gana daudz. Visiem tā tad ir jāuzņem savu atbildību. Paldies! Paldies! Mauska kundze, eh, sociāldemokrāta grupas vārdā lūdzu. Mai come in questo momento storico la cooperazione globale. De... Paldies, tas ir patiešām vēsturisks brīdis. Mums ir jāuzlabo sadarbība ar citām pasaules valstīm. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi pret tiem, kam klājas sliktāk nekā mums. Uh, Un nedrīkst pieļaut, ka daudzi cilvēku bailes izmanto savā labā, tikai uzkurinot tās aizvien vairāk. Jāsaka, ka G7 darba programma Japānā ir ārkārtīgi ambiciozs, tātad ilgspējīga attīstība, klimata pārmaiņas, enerģētika, un globālā tirsniecība arī ir viens no galvenajiem jautājumiem. Tur ir nepieciešama jauna dinamika, ir jāvēršas pret protekcionismu, un visiem ir jāievēro vienādi noteikumi. Tikai tad starptautiskā tirzniecība var patiešām nest cerētos augļus. Ir jābūt patiešām saskaņotai pieejai, jābūt ir eh, joprojām ciešām sadarbības sākniem ar Ķīnu un citām valstīm. Un ko mēs domājam par šo eh, ilgspējīgo un godīgo tirdzniecību? ņemot vērā arī eh, tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai un pārprodukciju tērauda nozarē. Mēs tāpat vēlētos uzsvērt, ka ir jāievēro dzimumu līdztiesības principi. Šīs jautājums noteikti arī būtu jāiztirzā. Es domāju, ka ir jāpatur prātā uh, dažādi priekšlikumi, lai cīnītos pret uh, diskrimināciju. Paldies, 1 minūte un 30 sekundes Henkel kungam no EKR grupas. Tīmērmana kungs. G7 darba kārtībā lieliem burtiem ir uh, rakstīts uh, pasaules tautsaimniecības jautājums un pamatoti jāsaka, ka tautsaimniecības ekonomiskie rādītāji vairs sen nav tik iepriecinoši kā kādreiz un arī trešās pasaules valsts no tā cieši aizvien smagāk. Un uh, svarīgākais uh, ekonomikas dzinējspēks, uh, starptautiskā tirzniecība uh, pieklibo. Uh, Eh, šajā samitā pārstāvētās valdības īstenībā mm, nu, var eh, runāt arī par to, ka eirozonā kļūst eh, aizvien grūtāk apstākļi, eiro kurs turpina kristies. Es gribētu lūgt sekojošo. Pirmām kārtām parūpējieties par jaunu, svaigu startu pasaules tirzniecībai. Nu, TTIP, CETA, CISA, nu, tie ir galvenie principi, kas šeit būtu jāapspriež. Jāsaka, ka tirdzniecība ne tikai ļauj precēm un pakalpojumiem virzīties pa visu pasauli, nē, tā nes līdzi arī demokrātiju un cilvēktiesības otrām kārtām Ja mēs runājam par uh, tādu nonevelēšanu, nemēģiniet tam piekrist, un trešām kārtām, ja tiek uzdot jautājumu, kādēļ eirozona vārguļo jau vairākus gadus, tas nozīmē, īstenībā tas ir saistīts ar šo vienoto valūtu, ar vienotu recepti visiem. Nu tā tas nav iespējams. Fiskālā, ekonomiskā kultūra dalība valstīs ir tik ļoti atšķirīga. Nevar to visu mest pār vienu kārti. Paldies, ir viens zilās kartīts jautājums, ko jums vēlas uzdot. Jūs atbildēsiet. Kaspārī kungs ir autors, lūdzu. Godātais Henkela kungs. Jūs runājāt par eirozonas vājumu. Vai jūs man eh, piekritīsiet, ka šī vārguļojošā eirozona pirmajā gada ceturksnī uzrādīja augstākus izaugsmas rādītājus nekā uh, salīdzinājumā ar tik vitālajām Amerikas Savienotajām valstīm. Nu, paskatieties, kāda ir realitāte, kas notiek pasaulē, un tad varbūt jūs varat savu viedokli pārskatīt. Atbilde, jā, ja mēs runājam par realitāti, tā ir arī um, neatraujām saistīta ar patiesību, un 90, 90 dienu laikā mēs nevaram, nu, kaut kādus tālajošus secinājumus izdarīt. Mani pētījumi balstās uz uh, desmit gadu laikā apkopotu informāciju, un īsnībā Eirozona jau sen aizvien uh, velkas nopakaļus ASV un arī jāsaka, ka tās valsts, kurām nav eiro, kur, kurās nav vienotā valūta, ieviesta tām klājas daudz labāk. Paldies tagad Alda grupas vārdā Teličkas kungs uz um, divar pusminūtēm. Paldies priekšsēdētājs kundze Timerman kungs. Sākumā es gribēju pateikt, ka Nīderlandes prezidentūra šķiet eh, G7 samitu neuzskata par tik svarīgu darba kārtības punktu, nu, bet esmu gan darīts, ka komisija gan tā domā. Un uh, arī uzmanīgi klausījos Timerman kungu teiktajā. Uh, Daudzi no jūs minētajiem programmas punktiem, protams, ir uh, svarīgi. Eiropas Savienībai arī šeit ir savs vārds sakāms, mums ir daudz, kas darāms arī krīzes pārvaldībā, un jūs, nu, mums iedvesāt tādu, zinām, pašpaļāvību. Ļoti labi, ka jūs pieminējāt struktūra reformas, investīcijas, tas viss ir nepieciešams, un tāpat arī nevar atteikties no stabila finansējuma. Uh, deformācijas, kropļojuma tirgu, pret to viss arī ir jāvēršas. Bet jūs tāpat runājat par vārdu uzticība. Uzticība tirgiem, varbūt es to izmantošu citā kontekstā. Uzticība G7. Kas tad notiek patiesībā? pēdējos G7 samitos nu, netika sasniegts patiešām tik daudz, nu, nav īpaši ar ko lepoties. G7 manā uztverē ir ļoti svarīgs fórums, un e, tas var arī izvērsties par lieliem panākumiem, bet nevienmēr tā tas notiek. Jūs jau minējāt e, dažus iemeslus tam, e, var minēt vēl citus, protams. Mums ir arī jāparūpēs par vienprātības sasniegšanu. Šķiet, ka tas jau šajā fórumā ir daudz sarežģītāk. Un e, tā varētu arī būt atbilde uz daudzajām neveiksmēm. Ir jāvienojas ne tikai par konkrētiem jautājumiem, tādā e, vispārīgākā griezumā ir jāuzņemas līdera loma, un varbūt to varētu darīt Eiropas Savienība. G7 eh, samitos gūtie rezultāti bieži vien atspoguļo realitāti. Mēs tagad paskatāmies darba kārtībā, tā ir, nu, pilna, bet ir eh, jau pārredzams, ka ministri nevarēs, piemēram, eh, vienoties par izaugsmas stratēģiju un tā tālāk. Viens no svarīgākajiem jautājumiem darba kārtībā ir tāds, par ko mēs nevarēsim vienoties. Es patiešām vēlētos, lai Junker kungs un Tuska kungs darītu kaut ko lietas labā, uzņemtos līdera lomu un gūtu konkrēts rezultāts. To nu mums sagaida uh, sabiedrība. Te Ličkas kungs, Frums Iliks kungs vēlas jums uzdot zilās kārtītas jautājumu. Atbildēsiet, jā, lūdzu. Paldies. Da, uh... Paldies, priekšsādātāji, dargais kolēģi. Jūs zināt, ka klimata pārmaiņas ir. Uh, liels drauds mūsu nākotnē, un tas ir saistīts arī ar migrāciju. Tieši tāpēc daudz migranti no Zemsahāras reģiona dodas uz Eiropu. Vai jūs nedomājat, ka Eiropas Savienības padomas priekšsādātām vajadzētu uzņemties līdera lomu G7 uh, sanāksmē, un varbūt viņš varētu aicināt šo G7 valstu uh, Eh, līderus eh, ratificēt mm, Parīzes nolīgumu, lai parādītu piemēru pasaulē. Jā, dargais kolēģi, ja es runāju par līderību, es domāju par uh, visu kopumā. Visi jautājumi ir svarīgi darba kārtībā, bet mums ir jāspēj arī rast vienošanās par uh, dažādiem jautājumiem. Uh, Līderība nevienmēr nozīmē būšanu priekšgalā, atstājot visus aizmugurē, un klimatu pārmaiņu ziņā tas ir svarīgs jautājums. Mums ir vajadzīgs tur globāls uh, panākums par globālu vienošanās. Paldies! Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā runātāja Gonzales Peņas kundze. Lūdzu, goju vārdu. E, señorías, quiero... Paldies, priekšsēdētāji! dāmas un kungi! Mūsu grupā mēs esam nobažījušies par Eiropas pozīciju attiecībā uz um, mm, to, ka ir aizvien lielāka nedrošība pasaulē. Cilvēki par to ir nobažījušies. Un mums vajadzētu censties kaut ko tur darīt, vajadzētu cīnīties pret uh, Eh, nodokļu paradīzēm, pret spekulācijām globālā mērogā, kas problēmas tikai sāsina. Pasaules elites eh, um, rīcība ir vienkārši turpinājums šīm antisociālajām politikām, ko visu laiku ievieš eh, komisija, un uh, Eiropas iedzīvotāji ir tie, kas no tā visa cieš. Mūsu elites uh, vienkārši turpina spekulācijas un nemaz nedomā, kā tas ietekmē vienkāršos iedzīvotājus. Mēs dzirdam dažādu kritiku, un es gribētu teikt, ka cilvēki sagaida, ka Eiropas Savienība panākt kaut ko vairāk, nevis tikai uh, taupības pasākumus. Un runājot par tētipu, tas nepalīdzēs vienkāršiem iedzīvotājiem. Paldies! Tagad Gīgolda kungs zaļo vārdā lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, Timermaņa kungs. Es gribētu pieminēt vairākus jautājumus. G7 pirms gada bija galvenokārt runa par pasaules ekonomikas padarīšanu klimatām draudzīgāku un tādējādi panākt ekonomikas izausmi. Uh, Jūs pats to pieminējāt. Vienlaikus tās valstis, kas uh, atkal tagad tiksies, uh, investēja lielas summas oglēs, uh, gāzē, naftā, un jūs jau uzsverāt to, ka ir slikti, ka šīs vidē kaitīgās subsīdijas turpinās, bet ko tad Eiropā mēs daram? Vai ir priekšlikums? kas uh, tiks izteikts, lai Eiropā pārtrauktu subsidēt vidē kaitīgos enerģijas veidus. Uh, par Eiropas semestri, tur uh, ir uh, nevis pastiprināt šādu pasākumu, bet samazināt. Vai jūs tomēr nevarētu paši būt drosmīgāki uh, šajā jomā, un G7 tad arī varētu to realizēt? Pirms diviem mēnešiem tika pieņemts parlamentā Gulārdas ziņojums un prasīti stingrāki noteikumi attiecībā uz atskaitīšanos, caurskatāmību globālās institūcijās un lai norēstu interešu konflikts, vai Timermans kungs mūsu priekšlikumus jūs iekļausiet arī G7 un kā G7 īsteno šos priekšlikumus un kā Eiropas komisija strādājot G7 īsteno šos parlamenta priekšlikumus. Jūsu atbildi šajā jautājumā man interesētu. Paldies! Tagad divas minūtes Oflīna kungs FDD vārdā lūdzu. Paldies! Skumji ir tas, ka Eiropas komisāri nevarēs piedalīties svarīgākajās G7 sēdēs. Uh, un uh, tur tiks arī brītināti brīti, lai nebalso par izstāšanos no Eiropas Savienības. Un, uh, Tuska kungs un citi būs ar uzdevumu uh, brīdināt Britu vēlētājs. Tas taču ir apkaunojums uh, Eiropas Savienības uh, pārstāvjiem, uh, ka viņiem jāierodas G7 un jākaunās par to, cik slikti ja Eiropā iet. Eiropas Savienības um, atgūšanās uh, at, uh, notiek, tā tiek stāstīts, bet fakti rāda kaut ko citu. Uh, tiek teikts, ka būs izaugsme, bet um, komisijas uh, um, faktu uh, lapas rāda, ka investīcijas joprojām ir daudz zemākā līmenī nekā pirms krīzes Eiropā. Atgādināsim, ka krīze bija 2009. gadā un uh, atgūšanās joprojām nav sākusies tā īsti. Un, uh, 2017. gadā ir paredzēts, ka būs bezdarbs zem 10% Eiropā, bet nu, tā taču nebūs. Un kā kāds britu komēdiju uh, tēls teica, nākamgad mēs šajā laikā varētu būt miljonāri, bet nu tā ir tāda sapņošana. Uh, Eiropas ekonomika uh, um, necīnās pret izaicinājumiem, un uh, varbūt jums vajadzētu jau pārdomāt par to, kādas uh, atrunas jūs izmantosiet nākamgad. Uh, um, paskatieties patiesībai acīs eiro, uh, nožņaudz Eiropas izaugsmi. Paldies tagad uh, Lebretona kungs e NF grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir astotais dalībnieks G7 eh, sanāksmē Tusks un Junkers, tātad nākamajā samitā, kas notiks 28. un 27. maijā, eh, piedalīsies tur no Eiropas Savienības. Bet uh, trīs problēmas, kas tiks apspriestas, kā tad tās atrisināt ekonomiski, uh, viņi runās uh, ultraliberālos toņos, tas taču nāk tikai par sliktu. Uh, arī par taftu tiks runāts. Uh, un, uh, tomēr šie Eiropas pārstāvi nedzird sabiedrības ro viedokli. Un uh, ārlietās tiks runāts par Krieviju, kaut gan Krievija ir mūsu galvenais partners cieņā pret terorismu un islāma valsti. Un runājot par migrācijas krīzi, viņi vēl apsliecinās, ka G7 rīkojas pareizi, kaut gan viņi rīkojas kļūdaini. Uh, Un tā vietā, lai palīdzētu izglītībā un attīstībā um, šīm vajadzību valstīm, kurām tas ir vajadzīgs, um, to mēs nedarām, jo tas taču nodrošinātu, ka cilvēki palikt savās valstīs. G7 uh, vadītāji um, um, nav aktīvi darbojušies, un arī šodien pat padoma nav uh, pārstāvēta. Lebretona kungs, es tikko teicu, ka Kunders kungs nevar ierasties, viņš ir vienkārši aizkavējies, bet viņam vajadzētu mums drīz pievienoties. Tagad ir zilās kartas jautājums. Džambatska kungs grib jums uzdot jautājumu. Lūdzu. Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Lebretona kungs. G7 finanšu līderi pieņēma rīcības plānu, lai apmainītos ar informāciju, lai aizkavētu finans, terorismu finansēšanu. Vai jūs uzskatāt, ka G7 ir novecojusi struktūra un neatbilst tagadējai situācijai, ņemot vērā, cik ļoti ietekmīgs ir kļuvuši Ķīna un Indija? Vai jūs nedomājat, ka šī struktūra dublē citas līdzīgas struktūras? Lūdzu, Lebretona kungs. Merci de... Paldies par šo ļoti interesanto jautājumu. Es domāju, ka G7 ir interesants uh, instruments citu vidū, ar kur starpniecību varētu risināt starptautiskas problēmas un kas attiec uz informācijas apmaiņu. Tad tā, protams, ir nepieciešama daudzās jomās, uh, jo īpaši, lai cīnītos pret terorismu. Es pārstāvu politisko grupu, kura uh, dot priekšroku suverēnu valstu sadarbībai. Tātad šāda informācijas apmaiņa ir nepieciešama ar nosacījumu, ka to neizmantos Eiropas komisija. Paldies, Balcaukungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mums vajadzētu būt priecīgiem, ka G7 samita darba kārtībā ir iekļauts migrācijas krīzes jautājums. Un komisijas vicepriekšsēdētāja um, preses paziņojumā jau tika uzsvērts, ka šī krīze ir globāls uzdevums, globāli tā ir jāpārvar, bet ko tad mēs ar to domājam? Uh, mēs runājam par finanšu slogu, kas jāuzņems Eiropas Savienībai, bet vai mūsu uh, globālie partneri arī dod savu ieguldījumu? Tā ir uh, nopietna, uh, nopietna, nopietnas pienākums, jo īpaši ASV, jo viņi um, un arī Eiropas Savienības valstu uh, rīcība izraisīja šo migrācijas krīzi, proti centieni eksportēt uh, savas vērtības un arī ieročus. Un uh, savu atbildību jāuzņemas arī ASV, jo viņi var kaut ko darīt, uh, lai uh, ne visi bēgļi braukt uz Eiropu. Paldies, tagad pusotra minūte, kas pārīkungam. 5 Millionen mehr Jobs. 5 miljonu vairāk darba vietu nekā 2013. gadā mums tagad ir Eiropas Savienībā, un daudz no šīm darba vietām ir pateic radušās pateicoties globālajai aspektiem. Taču vienlaiks mums pastāv daudz bažu par darbvietu zaudīšanu, īpaši tērauda nozarē, kas arī saistīts ar globalizāciju. Tādēļ mans lūgums ir izmantot šo samitu, lai runātu par šiem jautājumiem, nākotnē globalizācijai būtu tikai pozitīvi efekti. Piemērs ar Ķīnu. Mūsu tirniecības apmēri vienā dienā ir viens miljons eiro, miljards eiro, un uh, mēs esam partneri, taču arī Ķīnas dēļ ir izveidojušās gan daudzas darba vietas, gan arī daudzi uzņēmēji ir nobežījušies, vai ķīnieši ievēro noteikums vai neīsteno negodīgu konkurenci, piemēram, attiecībā ar apaviem, uz saules baterijām un tērauda nozarē. Kā mēs izturēsimies pret visiem šiem svarīgajiem partneriem, to starp Ķīnu, tādēļ lūdzu izmantojiet G7 iespējas, lai runātu ar starptautiskiem partneriem par globalizācijas noteikumiem, par to, lai mums nākotnē ir vairāk darba vietu un mazāk bažu. Un noslēgumā no vienas puses vēlos, lai mums ir atvērti tirgi, taču es vēlos, lai mums nākotnē būtu arī darba vietas rūpniecībā. Tādēļ turpiniet, vicepriekšstādā kungs, priecāties par to, ja izveidotas jaunas darba vietas, taču rūpēties arī par to, lai rūpniecība spēj izdzīvot Eiropā un eh, rastos jaunas darbvietas. Paldies! Tanga kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka nesen arī Japānas premērs bija Eiropā, lai labāk gatavotos samitam. Un viņam arī bija skaidrs vēstījums Eiropas kolēģiem, ka vajadzētu darīt vairāk. Ķīna arī tagad ir nonākusi ekonomiskās problēmās uh, un tāpat kā daudzas citas valstis. G7 ir uh, tāds ekonomiskās koordinācijas fórums, kam nav līdzīgu. Un kopš Japānas premjera lūgumiem nav nemaz pagājis tik daudz laika. Un Viņš arī vēlas, eh, protams, eh, panākt labāku sadarbību. Eh, hierarhijas spirāli Japānā ietekmēt uz labo pusi. Un ko tad darīs finanšu ministri? Viņi pagājušajā nedēļā jau vienojās, ka vienīgā iespējamā reakcija ir struktūrālās reformas. Es domāju, ka ar to vien nebūs gana. Uh, Ir eh, jāveicina pieprasījums, jāpiesaista jaunas investīcijas un īstenībā man ir bail, ka tās problēmas, eh, kurām mēs nevaram tikt pāri, mēs vēl aizvedīsim līdz uz eh, Japānu un neko neatrisināsim. Paldies! Marijas kungs, ir minūte. Paldies, priekšādā. Ka septiņu samits nevar atrast risinājums visām pasaules problēmām. Ja mēs uzstājumu uz taupības politiku šajā pasaulē, tad G7 nespēja sniegt atbildes modernajā ekonomikā. Mums ir jādomā arī par BRICS valstīm. Mums ir nepieciešama jauna vispasaules struktūra, kur jāatrod atbildes uz nabadzību, godīgu resursu sadali, kā arī par parādu dzēšanu Tādēļ raugoties uz G7, mēs arī domājam par Grieķu parādu atlaišanu. Vakardien tikās Eiro grupa, un šeit tika pausts skaidrs viedoklis. Mēs ne, nevēlamies visu apgriezt un uzstāt uz attīstību, kā tas notika Ukraiņas gadījumā. Nē, ir visu laiku nepieciešami, tiek pieprasīti taupības pasākumu budžeta uh, apgriešanu un nacionālo resursu iztār, izpārdošanu. Paldies, nākamais runātājs Kuso Permī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kāds tad ir uzdevums eh, G7? Ja mēs palūkomies eh, uz G7 pirmsākumiem, tad ir zināms, kādas intereses šeit tiek pārstāvēts. Tas ir eh, senu spēku pārstāvēšanas orgāns. Uh, Šobrīd mēs atrodamies otrā globalizācijas viļņa beigās. Un nav tā, ka ASV ir tikai suverenitāte visā pasaulē. Mums ir daudz polāra pasauli, mums ir briks valstis. Jūs runājat par pasaules e, ekonomiku un globalizācijas jautājumiem, tāpat jūs runājat par populistiskiem spēkiem un cenšaties uh, ierobežot demokrātiju un demokrātiskas diskusijas, jūs runājat par godīgu tirzniecību, taču ko tas nozīmē? Kā tad izskatās ar TTIP darba programmu vai patiesiem bēgļu krīzes iemesliem? Mēs saskaramies ar migrācijas daudzpolāra pasaulē, rodas jautājumi par neoliberālajiem iemesliem. Plenkoviča kungs lūdzu nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgi vēlos sveikt Timermansu kungu un vēlos pateikties viņam par svarīgāko Eiropas Savienības eh, komisijas eh, sarunu jautājumu prezentāciju pirms nākamās G7 tikšanās. Šeit tiek pausti kopīgi viedokļi par būtiskiem jautājumiem pēdējos gados. Ņemot vērā viņa teikto, mēs varam redzēt, ka vairums ekonomisko indeksu norāda pareizajā virzienā, taču ir būtiski uzlabot tos aspektus, kas vēl nav pietiekami labi un ko vēlamies mainīt. Tādēļ Eiropas strateģisko investīciju fonds ir ārkārtīgi būtisks. Tam ir jākalpo par vienam no instrumentiem, lai turpinātu dalībvalstu attīstību. Es ticu, ka saistībā ar G7 Blakus Timermansa kunga pieminētiem jautājumiem, piemēram, risinājumu migrācijas krīzēm un citām lietām, mums ir jāpalūkojas, kāds varētu būt mūsu ieguldījums, lai sasaistītu risinājums ar migrāciju krīzi un daudzgads attīstības mērķiem. Mēs nedrīkstam aizmirst tirzniecības attiecības pēcināšanu, nolīgumu slēgšanu, kas ņem vērā mūsu patērētāju intereses, mūsu standartus eh, veselības nozarē. Tāpat ir jāņem vērā arī sadarbība saistībā ar drošību un ārlietu politiku. Paldies, Gils Kundze, lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšēdatāji. Globāli izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, eh, ir skaidri zinām šajā namā - terorismas, migrācijas krīze, energo krīze, un mēs vēl joprojām cīnāmies ar finanšu krīzes sekām. Tādēļ galvenais mērķis G7 ir runāt par šīm problēmām. Mēs runājam starp atkarīgās, starp, starp, starp sastarpēji sasaistītā pasaulē. Mums visām ekonomikām pasaulē ir jāpalūdz viena otrai, ir jāķers klāt pie problēmām, kas saistīts ar darba vietu trūkumu un dažādajām krīzēm, jo tikai kopā mēs varam pārvarēt izaicinājumus. Šī tikšanās, protams, ir saistīta arī ar apvienotās karalistē paredzēto referendumu. Daudzi šodien tika pausts viedoklis, ka Eiropas Savienības pamešana – Mm, palielin, pagarināt taupības pasākumu īstenošanu vēl par diviem gadiem. Un mēs vēlamies, lai globālajā līmenī Eiropas Savienība eksistētu ar apvienoto karalistu priekšsēdētāju pārstrauc runātāju. Paldies. Spinelī kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. vēlos runāt par G8 grupas atjaunošanu. Manuprāt, ir nepieciešams pārstrādāt attiecības saistībā ar Vašingtonu, īpaši ņemot vērā referendumu apvienotā karalistē un arī vēlēšanas ASV. Ir labāk sagatavoties pirms, nevis pēc. Mums labāk ir runāt par šiem jautājumiem pirms, kas ir noticis. Manuprāt, četkārtīgā ASV spēku un NATO spēku pārstāvniecība austrumu robežās, tas ir jautājums, kas jāplūko Vašingtonu un Trumpa vadībā um, dosies prom no Eiropas, vai arī ar Klintons kundzi būs citādāka attīstība. Mums ir jāņem vērā visi šie aspekti, jārunā un jāsagatavojas. Citādi ISIS un kari turpinās valdīt, un tas, ko mēs runājam par bēgļu jautājumu, šeit ir jārunā par mūsu problēmām, mūsu atbildību. Paldies, nākamais runātājs kooperatīkums, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzsvērt divus punktus, kas eh, jau ir iekļauti G7 darba kārtībā. Taču, manuprāt, trūkst vēl viens jautājums. Viens ir um, cīņa pret nodokļu nemaksāšanu. OECD priekšlikums ir pārāk mazs un ar to nepietiek. Tāpat arī runājot par divpusējām attīcībām, daudzpusējos fórumos. Mums ir nepieciešama tāda risinājuma, kas nodrošina saistošāku, caurskatāmāku raksturu un nodrošina ziņojumu sniešanu, sniegšanu saistībā ar katru valsti. Otrs punkts ir saistīts ar starptautiskajiem nolīgumiem. Šeit trūkst caurskatāmības. Mēs nevaram vienkārši bezspēcīgi vest sarunas, ka ne, ja nepazīstam saturu, īpaši, kad runājam par sociālajiem jautājumiem, vidas jautājumiem, patērētāju aizsardzību. Un pēdējais jautājums, kas trūks kārtībā, ir multinacionālo koncertu darbību un cilvēktiesību ievērošanu. Ir būtiski vadīties pēc apvienoto nāciju pamatprincipiem. principiem darījumos un saistībā ar cilvēktiesībām. Ražošanas ķēdes eh, īsteno tādu situāciju, ka tiesības tiek mītas kājām, tas pat attiec uz bērniem, un tas nav pieņemam. Paldies, nākamais runātais Asis kungs. Komisijāra kungs, es arī vēlētos atsaukties uz starptautiskās tirsniecības aspektiem. Mums ir jāuzlabo starptautiskā tirsniecības vīde, tā lai mēs varētu izvairīties no tā, lai um, attīstās nacionālisms jau politiskā līmenī. Mēs nevēlamies, lai šis protekcionisma vīrus izplatītos tirsniecības attiecībās starptautiskā līmenī. Tas nozīmē, ka visām lielākajām varām ir jāspēlē sava loma, tā skaitā arī Eiropas Savienībai. Ir jārada daudz labēlīgāka vīde ar lielu caurdzamību, gan no finanšu, gan no budžeta viedokļa, kā arī no nodokļu viedokļa. Ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un uh, nodokļu krāpšanās. Mēs nedrīkstam atgriezties pie protekcionismu, ja tam būtu traģiski rezultāti. Otrs aspekts, par ko es vēlējos runāt, ir tas, ka mums jāskata šis uh, jautājums eh, no bēgļu politikas viedokļa. Dažkārt Eiropas Savienība ir rēģējusi pareizi, dažkārt netika pareizi. Mums vajadzētu atrast spējas nodrošināt to, lai visa pasaule nodarboties ar šiem jautājumiem. Šī ir ļoti laba iespēja, lai atrisinātu bēgļu problēmu starptautiskā līmenī. Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies runāt divi kolēģi. Grapīnī kundze pirmā, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, jūs uh, izdarījāt uh, sintēzi par uh, komisijas uzskatiem par nākotni, kā rīkoties nākotnē. Jūs runājāt par diviem ļoti atšķirīgiem jautājumiem. Jūs runājāt par subsīdijām, kas nav labi ieguldītas, un uh, Jūs pieminējāt arī šos 400 miljārdus eiro. Bet kādas ir garantijas, ka nākamās subsīdijas tiks labi izlietotas? Jūs runājāt arī par uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Neaizmirstiet Panamas dokumentus uh, krīzi. Jūs pieminējāt arī uh, tirzniecību un to, ka tai ir jābūt brīvai, bet tai jābūt arī godīgai, jo tikai šādā veidā mēs varēsim kaut ko panākt. Komisāra kungs, es domāju, ka Mums ir vajadzīgi vienlīdzīgi apstākļi, konkurējot ar citām valstīm starptautiskā līmenī. Uzskatu, ka ekonomikā ir vajadzīgi noteikumi, un šiem noteikumiem ir jābūt līdztiesīgiem, tiem ir jābūt vienādiem un jātiecas uz visiem. Čuka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Timerman kungs. G7 eh, samits Japānā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Pašlaik atrodamies ļoti lielu izaicinājumu periodā visā pasaulē. Mums ir valūtas krīze, teroristu apdaudējums, klimata pārmaiņas, tāpat arī daudzi starp reliģiju konflikti. Šeit eh, starptautiskajām varām vajadzētu atrast risinājumu. Mums ir jānosaka prioritātes un jāsāk veikt reāls darbības. G7 samits ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz migrācijas krīzi, uz cīņu pret terorismu, uz brīvo tirdzniecību. Visas šīs saistības humanitārās palīdzības jomā ir jāpilda. Eiropas Savienībai vajadzētu uzstāt uz to, ka ir jāstiprina sadarbības starptautiskā līmenī, cīnoties pret Mm, nodokļu krāpniecību. Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai pildīt saistības, ko tā ir uzņēmusies. Veica priekšādātājs Timermans, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Tikai daži komentāri. Man ir jāsaka godāmajam Gigoldu kungam, ka viņam bija divi konkrēti jautājumi. Uz pirmo jautājumu atbildēšu jums rakstveidā, nevaru atbildēt uzreiz. Uh, Attiecībā uz ekspertu grupām un interešu konfliktiem ekspertu grupās mums bija ļoti garas debates arī šeit ar parlamentu, ar Denīs de Jongu un ar citiem jūsu kolēģiem. Ziņojums eh, tiks eh, gatavots un būs gatavs eh, līdz šī mēneša beigām. Vispārīgi izsakoties, es gribētu teikt, ka mēs saskaramies ar ļoti lieliem globāliem izaicinājumiem ekonomikā, bet es domāju, ka Ja mēs um, celsim tagad sienas mūsu starpā un sarāsim visus tiltus, tad šīs problēmas mēs neatrisināsim. Jā, varbūt pielikt punktu liberāla, liberālai politikai vajadzētu, bet nedomāju, ka par to šeit ir runa. Uzskatu, ka būs vajadzīga globāla tirdzniecība, ja mēs vēlamies novatoriskumu un izaugsmu Eiropas Savienībā. Paskatīsimies uz demogrāfisko situāciju un izmaiņām demogrāfijā. Uh, Ja mēs eh, turpināsim rīkoties kā pašlaik, tad vislabākais variants būtu aizsargāt to, kas mums ir. Un tas vienkārši nozīmētu to, ka mēs mm, lēnām iznīksim. Ja jūs vēlaties izmantot eh, iespējas, ko piedāvā globāla attīstība, ir jāvirzās uz ilgspējīgu ekonomiku. Ir jāizmanto digitālais vienotais tirgus, ir jāizveido enerģētikas savienība, Ir jānodrošina, lai mūsu ekonomika kļūtu par aprites ekonomiku. Lai tā notiktu, ir vajadzīgas pārmaiņas un ir jāveic visi pasākumi šajā virzienā. Tikai šādā veidā mēs radīsim pietiekumu ekonomisko izaugsmi, kas būs ilgtspējīga, kas neizšķēdēs eh, mūsu zemes resursus, bet gan tos uzturēs, un kas ļaus mums radīt tādu sociālo vīdi, kādu vēlas vairākums eiropiešu. Šāda izaugsme mums ir vajadzīga, ņemot vērā demogrāfijas izaicinājumus. Tieši uz to arī komisija aicinās G7 ietveros. Mums ir jāizmanto globālās tirdzniecības piedāvātās iespējas, bet mēs nedrīkstam būt naivi, mēs nedrīkstam izturēties naivi pret globālās tirdzniecības izaicinājumiem. Mēs nevarēsim visu panākt, ja mēs nerīkosimies godīgi. Es piekrītu visiem tiem, kas teica, ka mums ir vajadzīga pastiprināta uzmanība Parīzes eh, nolīgumu izpildēji. Ja, ja mums ir eh, vajadzīga ilgspējīga ekonomika, tad mums ir jānodrošina tas, ka globālā sasilšana palēninās. Tieši to mēs eh, panācām Parīzē. Šādi pasākumi ir vajadzīgi, un par tiem vajadzēs apspriesties arī G7 ietveros. Noslēgumā gribētu uzsvērt un vēlreiz atkārtot, ka migrācijas un bēgļu krīze nekur nepazudīs. Tas eh, nav kaut kas tāds, kas eh, beigsies eh, līdz tiks pielikts punkts karam Sīrijā. Paskatīsimies uz to, kāda ir demogrāfija mm, Āfrikā un citur. Tieši tāpēc mūsu interesēs ir veidot ilgspējīgu izaugsmi mūsu kaimiņos, un te es domāju par mm, plašākiem reģioniem, tā skaitā par visu Āfriku. G7 arī par to tiks runāts. E, te būs runa par migrāciju, par iespējām, par um, pārvaldību, kas balstās uz uh, tiesiskiem principiem. Un šie visi faktori ir globāli, un uh, tie ir izšķiroši šajā izvēlē, kas ir jāizdara Eiropas Savienībai. Vai nu mēs vēlamies, lai mums būtu eksports, kur mēs varētu iegūt stabilitāti, vai arī mēs eh, importēsim nestabilitāti no citurienes. Domāju, ka tie būs galvenie apsvērumi, pie kuriem pieturēsies Eiropas Savienība šajā samitā. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu Nīderlandes ministram. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos atvainoties par to, ka ierados tik vēlu šīm tik svarīgajām debatēm. Es jau atvainojos Teličkas eh, kungām, Lebertona kungām un citiem kolēģiem. Mums patiešām bija pamatīgs interešu konflikts, tāpēc, ka uh, pie mums viesojās viņa maistāta karalis, bet es uh, piefiksēju visu uh, savos komentāros un no padomas puses mēs uh, noteikti pievienojamies uh, jūsu debatēs uh, teiktajam. Uh, G7 līderi apspriedīs ļoti svarīgus tematus, kas ir būtiski visā pasaulē, un mēs domāsim, kur G7 varētu nodrošināt savu līderību. Eiropas Savienības e, iekšējie un ārēji izaicinājumi bieži vien ir cieši saistīti, tieši tāpēc Eiropai vajadzētu izmantot šo svarīgo tikšanos. Vairāk nekā jebkad iepriekš mūsu interesēs ir piedalīties e, G7 samitā, tā kā mūsu Eh, drošības jautājumi tagad ir tik cieši saistīti. Galu galā eh, par terorismu, migrāciju nevienam vairs neko jaunu nevar pastāstīt. Tāpat mums vajadzētu apkopot pieredzi ar visiem G7 kolēģiem. Protams, eh, migrācijas un bēgļu krīze ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm. Šis izaicinājums ir jāpārvar, cik ātri vien iespējams. Uh, Tas attiecas arī uz mūsu kaimiņu valstīm. Eiropas Savienība ir mēģinājusi panākt, lai Japānā tiktu apspriesti šie jautājumi. Mēs ļoti jūtam šo ietekmi, šo ietekmi sāk izjust arī pārējā pasaule, bet tā kā tas ir globāls izaicinājums, šeit ir vajadzīga globāla reakcija. Un tieši tāpēc Eiropieši mēģinās panākt, lai šiem jautājumiem tiks, tiktu pievērsta uh, pietiekama uzmanība Protams, G7 nav nekāda izpilda aģentūra, bet eh, G7 varētu nodrošināt eh, vadošo lomu, un eh, mūsu vadoņi savukārt informēs savus partnerus par pasākumiem, kādus esam pieņēmuši krīzes pārvarēšanai. Finansiālā palīdzība būs efektīvāka, ja tā būs daļa no globāliem centieniem mēģināt pārvarīt, pārvarēt migrācijas problēmas. Tāpat mums ir jādomā par uh, vispasaules drošības jautājumiem, piemēram, par Sīriju un tuvajiem austrumiem. Migrācijas pārvarēšana nav tikai Eiropas, bet visas pasaules pienākums. Mums ir vajadzīgi globāli risinājumi un ir jānodrošina arī starptautisko tiesību ievērošana. G7 aicinās uz globālu reakciju. Šis ir privileģēts fórums, lai apspriestu ne tikai šos jautājumus, bet arī lai radītu partnerības, lai uzsāktu kolektīvas iniciatīvas un kopīgi uzņemtos slogu. Nākamais punkts - globālā ekonomika. Es domāju, ka mēs saprotam, ka globālās ekonomikas atvesļošanās ir pārāk lēna, netiek nodrošināts pietiekami daudz darba vietu un rodas dažādi negatīvi riski. Tieši tāpēc G7 līderiem beidzot vajadzētu skaidri pateikt, ka uh, uh, iekļaujoša izaugsme ne tikai ir prioritāte, bet mums vajadzētu saprast, ka katrai valstī vajadzētu sakārtot savu sistēmu un vienlaicīgi uzņemties arī kolektīvu atbildību. Domāju, ka mēs um, visi varam kaut ko mācīties no G7 partneriem. Un, ja runa par monetāro un finanšu politiku, tad uh, ar to nepietiks, lai mēs varētu stimulēt uh, globālo ekonomiku ilgtspējīgā veidā. Uh, Mums ir jāpaskatās uz valūtas tirgu kustībām. Šeit mums vajadzētu saglabāt uh, valūtas kursa uh, saistības. Mums vajadzētu izvairīties no devalvācijas un uh, mēģināt pārvarēt protekcionismu. Es domāju, ka G7 ietvaros vajadzētu pievērsties šiem jautājumiem. Nākamais punkts - starptautiskā tirzniecība. 2015. gadā G7 līderi uzsvēra, cik uh, būtiska ir tirzniecība, jo tā veicina izaugsmi, darba vietu radīšanu un ilgspējīgu attīstību. Samitā mums vajadzētu stiprināt uh, multilaterālo uh, tirzniecības darbu kārtību, un tieši tāpēc 13. maijā padome atbalstīja komisijas priekšlikumus attiecībā uz Eiropas Savienības strateģiskajiem mērķiem pēc Nairobi periodā. Uzskatu, ka sabiedrības uzticēšanās un atbalsts privās tirdzniecības darba kārtībai ir samazinājušies. Mēs redzam, ka globālā tirdzniecība pēdējos gados liek mums vilties. Ir jāpanāk, lai cilvēki mums atbalstītu. Uzskatu, ka ekonomikas atbrīvošana no protekcionisma, kā arī uh, daudzpusējās eh, tirsniecības nozīme ir ļoti būtiskas gan investīcijām, gan darba vietām. Mums vajadzētu nodrošināt, lai eh, spēles noteikumi būtu līdzvērtīgāki un eh, taisnīgāki, un ši, šis arī varētu būt daļa no risinājuma. Bez tam mums ir jāmēģina kliedēt arī sabiedrības bažas. Ja mēs paskatāmies pasaules ekonomikas vēsturē, tad cilvēkus sociāla aizsardzība īsnībā noved pie uh, Um, starptautiskās ekonomikas atvērtības, nevis otrādi. Dāmas un kungi, noslēgumā gribētu pieminēt vēl divus punktus. Nodokļi, vēl viena prioritāte, eh, kas arī uh, ir būtiska G7 ietvaros. Panamas dokumenti parādīja, cik ļoti būtiski ir izveidot vispasaules nodokļu standartus. Eiropas Savienība ir bijusi viena no pirmajām, kas cīnās pret uh, nodokļu krāpniecību un agresīvu nodokļu plānošanu. Uh, Mēs esam transponējuši informācijas apmaiņas noteikumus, tāpat arī eh, pieņēmuši naudas atmazgāšanas direktīvu, un es ar prieku arī varu pavēstīt, ka šodien padome oficiāli pēc jūsu atzinuma saņemšanas uh, ir pieņēmusi čet, ceturto direktīvu attiecībā uz uh, administratīvo informācijas apmaiņu starp valstīm. Padomu ir pieņēmusi arī secinājumus par ārējo stratēģiju efektīvai nodokļu sistēmai. Tā skaitā Eiropas Savienības eh, melnā saraksta izveidi tādām jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties. Tāpat arī mēs strādājam pie iespējamas vispārīgas pieejas a, eh, direktīvai pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Domāju, ka G7 ietveros mēs varētu sagaidīt a, eh, ambīcijas un cerams, ka šīs ambīcijas būs arī šajā jomā. Vēl divi pēdējie punkti - cīņa pret terorismu. Tas noteikti būs ļoti svarīgs punkts samitā. Uh, Šausmīgie teroristu uzbrukumi, ar kuriem saskaras eh, pašlaik valstis, ir ne tikai tieši uzbrukums eh, mūsu drošībai, bet arī eh, mūsu vērtībām, vienlīdzībai un dzīvesveidām. Mēs nedrīkstam kaut kur paslēpties no šiem apdraudējumiem. Kopš pagājušā gada tikšanās teritorija, ko aizņem islāmskās valsts grupējums, ir sarukusi, jo īpaši Irākā bet mēs redzam, ka apdraudējums Eiropas Savienībai un tās partnerēm uh, tuvajos austrumos uh, pieaug. Mēs uh, redzam katru dienu avīzēs, ka dažādās pasaules vietās notiek uzbrukumi, tā skaitā tuvajos austrumos. G7 samits mums ir iespēja ne tikai izvērtēt to, kas ir izdarīts, bet arī domāt par to, kādus papildu pasākumus varētu ieviest. Mēs vēlamies ieviest rīcības plānu par terorisma un ekstrēmisma apkarošanu, un tas ļaus mums nodrošināt efektivitāti, mēģinot cīnīties ar šo apdraudējumu. Bez tām mēs domāsim arī par Sīriju, Irāku un Lībiju, līderi apspriedīs arī Ukrainu. Ir ļoti būtiski, lai Mīnskas vienošanās saistības tiktu pilnībā izpildītas un lai puses turpinātu iesaistīties šajos procesos. Šis ir izaicinājuma pilns laiks G7 un Eiropas Savienībai. Tieši tāpēc ir būtiski, lai mēs paplašinātu mūsu nāciju uh, kolektīvu, tā lai mēs varētu darboties, uh, balstoties uz mūsu kopējām vērtībām. Es jau pieminēju tiesiskumu un cilvēktiesības. Ļoti būtiska vērtība ir arī solidaritāte un uh, starptautisko rīkojumu izpilde. Tas ir mu svarīgi mums, Eiropiešiem, un tas ir arī šī parlamenta vadlīnijas. Es eh, ceru, ka G7 līderi nodrošinās eh, šādu uh, politisku pasākumu izpildi vairākās frontēs. Lielas paldies par šīs dienas diskusijām. Tā, dezbate. Paldies ministram.